esam noslēguši balsojumu un tagad uh, notiks balsojuma skaidrojumi. Bien passé, non? Oui, oui, oui. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, grazie. Ce ne sono 23. Ah, ma mia.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 Per favore, gli onorevoli parlamentari. Zināms, kolēģis un kolēģi. Tie, kuri nevēlas palikt zālē, balsojumu skaidrojumiem lūdzu atstājiet zāli. Mēs sāksim ar balsojumu skaidrojumu par Austrivičus kunga ziņojumu. Kolēģiem, mamīkinam vārds vienu minūti. Onorevole Mamikins. Nu, godētie, paldies priekšsēdētājums, godētie kolēģi. Šodien mēs atbalstam rezolūciju par Moldovu un es nobalsoju par, jo uzskatu, ka šis tuvināšanas process ir ļoti svarīgs Moldovas iedzīvotājiem. Ne tikai tāpēc, ka šai valstī kādreiz izveidosies iespēja iestāties Eiropas Savienībā, bet tāpēc, ka tās politikas elitei parādās motivācija un jauda svarīgu reformu veikšanai. Nevienmēr vietējiem politiķiem ir tāda uzticība sabiedrība, lai viņi varētu veikt svarīgas izmaiņas, bet viņi var paveikt maģiskus vārdus, tas ir Eiropas Savienības prasībā. Šī frāze ļoti labi pārliecinā. Es to labi atceros no tiem laikiem, kad pirms 15 gadiem eh, manā valsts Latvijā bija ceļā uz Eiropas Savienību. Šeit jābūt uzmanīgiem, jo cilvēki nevar bezgalīgi gaidīt un procesa beigās viņi grib redzēt rezultātu. Obligāti jārunā arī ar skeptiķiem. Moldovas gadījumā ir ļoti svarīgi palīdzēt izveidot dialogu ar Piedņestras iedzīvotājiem, pārliecināt, ka demokrātija ir labā lieta un spēku, ar spēku nav iespējama. Godotie kolēģi, kā ziņotājs par Grūziju kopā ar Moldovas šajā ceļā, es zinu, ka uz Eiropu ir Grūzija. Un e, es atbalstu arī, es lūdzu jūs atbalstīt arī turpmākais plenārsēdes ziņojumu par Grūziju. Invito gli onorevoli parlamentari che non... Jā, vai deputāti, kuri negrib klausieties balsēm skaidrojumus, lūdzu atstājiet zāli. Un lūdzu mierīgi klausieties balsēm skaidrojumus. Kolēģim Paspešilam kunga vārds. Lies paldies priekšēdētājiem. Es uh, bija ļoti laimīgs, ka varēja atbalstīt eh, balsojumu par asociācijas nolāgumu ar Moldovu. Esmu no Čehijas republikas. Man ir svaigā atmiņā, cik ļoti šāda nolīguma var palīdzēt. Tur ir divi iemesli. Pirmkārt, tas eh, spēcina saimniecību un eh, tirniecības attiecības, un tam visam arī ir politiskais konteksts, kas skaidri parāda, ka Moldova ir uh, daļa no Eiropas Savienības, tā var raudzīties uz priekšu, uz Eiropas Savienību, un tai nav jābūt atkarīgai no attiecībām ar austrumu valstīm, piemēram, Krieviju, un eh, vajadzētu. Es agrāk biju Čehijas Republikas tieslietu ministrs, un man bija tas gods eh, vest sarunas ar eh, Moldovas kolēģiem par tieslietu sistēmas reformu. Mums vajadzētu to atbalstīt. Mums ir jāatbalsta tiesiskas valsts veidošana, atbilstošu struktūru veidošana un uh, visaptveroša atbalsts jāsniedz. Es sirsnīgi apsveicu Moldova ar šodienas panākumiem. Liels paldies. Bogoviča kungam viena minūte. Velikim veseliem pod paro. Paldies priekšēdētāji. Es arī ar lielu prieku atbalstījuši asociācijas noliekumu. Es esmu no Slovēnijas, un tieši tāpat kā citi kolēģi, es vēl atceros tos laikus, kad mēs bijām ceļā uz Eiropas Savienību. Es labprāt atbalstīšu arī brīvās tirniecības noliekumu augļu tirniecības jomā, par to mēs runājam lauksaimniecības komitejā. Pats esmu zemnieks, manā saimniecībā mēs audzējam augļus, un to es atbilst, atbalstīšu. Zinu, cik svarīga brīvā tirzniecība, cik svarīga tas ir cilvēkiem, cilvēku cieņas pilnē dzīvē. Par šo punktu, par uh, Moldovas republiku. Šodien mēs nerunājām par to, vai Eiropas Savienība kolonizēs Moldovu vai Krieviju, bet mēs runājām par to, vai cilvēkiem būs labāka dzīve. Tādēļ es atbalstīju šo asociācijas noliegumu. Nākamais runātājs nav ieradies. Henan kungs, vienu minūti. You, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Katra Eh, valsts, kas atrodas eh, Krievijas tuvumā, ir izjutusi Putina spiedienu, ņemot vērā, piemēram, naftas, gāzes, eh, instrumentalizēšanu, Grūziju, Ukraina, militāro okupāciju un rietumu pasaules reakcija, it sevišķi Eiropas Savienības reakcija, bija tāds ļoti neveiksmīgs vidusceļš. Uh, Tad, kad Putins piedāvāja Eirāzijas muitas savienības izveidošanu no Lisabonas līdz Vladivostokai, mēs kļūdaini uzskatījām uh, Krieviju par vienu no mūsu sabiedrotajiem, bet jāsaprot, uh, kāda ir Krievijas ārlietu politika un Mēs nedrīkstam uh, sarunāties ar Kremli, nedomājot uh, par to, ko tad mēs gal galā vēlamies panākt, kāds ir mūsu plāns, un uh, cilvēki taču mums to sagaida. Paldies. La parola onorevole Morvai. Morvais kundze lūdzu. Köszönöm szépen, kedves képviselőtársaim, természetesen nem szavaz. Dargie kolēģi, es nebalsoju par asociācijas nolīgumu. Un es arī nevēlos balsot par jaunu kolonizāciju, ko veiks multinacionāli uzņēmumi. Un Tokeša kungs no uh, Transilvānijas balsoja par. Viņām šķiet, ka tas varētu piedāvāt kaut kādu risinājumu uh, savienotajai Eiropai. Tad, kad Tokeš kungs runāja, es nedrīkstēju uzdot zilās kartītes jautājumu, bet tagad es varu runāt. Jāsaka, tas nav risinājums. Tokeš kungam nav taisnība. Ja tā patiešām būtu kaut kāda jauna alternatīva, tad Transilvānijai būtu pašnoteikšanās tiesības un Eiropas problēma nevar atras, atrisināt nekādas problēmas ne krīzi Slovākijā. Arī uh, vedot sarunas ar Serbiju, netika panākta Vojvodinas pašnoteikšanās. Mēs runājam par Ukrainu un nekad nerunājam par Ungārijas minoritātes pašnoteikšanās tiesībām Rietumu Ukrainā. Paldies! Mr. Chairman our... Priekšsēdētāja kungs, mūsu politiskā grupa ir uh, balsojusi pret šo grozījumu un pret uh, Moldovas uh, tuvināšanos Eiropas Savienībai. Mēs teicām, ka Eiropas Savienība atkal uzvedas kā uh, agresīvs kolonizators, un tās valstis arī mana paša dzimtene pagātnē pieļāva šādas kļūdas, un mēs gribējām uzņemties ekonomisku kontroli par tām valstīm, kas ir mūsu interešu sfērā, un tagad Eiropas Savienība vēlas kontrolēt Moldovu. Un tagad tā rīkojas, ka uh, tāds maz bērns, kas domā, ka varēs uh, pievārēt Krievijas lāci, kas tāpat vēlas uzlikt savu ķetnu šim reģionam. Jāsaka, ka kļūdās arī tie, kas uzskata, ka tādā veidā Eh, izrādot savu spēku Krievijai, mēs eh, viņus sodīsim par viņu pagātnes grēkiem. Nu, tā nav rafinēta politika, bet no Eiropas Savienības mēs to arī nesagaidām. Paldies! Passiamo ora alla raccomandazione sulla Paldies, tagad ieteikums asociācijas nolīgumam ar Moldovu Hanan kungs lūdzu. Nē, ne, viņš nerunās. G. Thank you. Paldies! Asociācijas nolīgums ir viens solis, tas attālina Moldovu tikai par vienu soli no Eiropas Savienības dalībvalsts statusa, ņemot vērā attiecības ar rietumiem, ar Eiropas Savienību un Krieviju. Mēs te vēl vispār nerunājam par humāno un militāro krīzi Ukrainā. Uh, Tieši tādēļ jāparūpējas, lai visas iesaistītās puses eh, ļoti rūpīgi izpēta šī priekšlikuma raksturu. Parakstot asociācijas nolīgumu ar Moldovu, it sevišķi paturot prātā Piedņestras situāciju, mēs varam krīzi padziļināt vēl vairāk. Tieši to paturot prātā mūsu grupa balsoja pret. La parola onorevole Frunzulika per un minuto. Frāns Liks kungs, viena minūte. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es atbalstīju asociācijas nolīgumu starp ES un uh, Moldovas republiku, jo tas ir ļoti būtisks solis. Uh, lai eh, Moldovas republika varētu reintegrēties Eiropā. Eh, raugoties no kultūrālā un geogrāfiskā viedokļa, Moldova jau sen ir piederējusi Dienvidaustrum Eiropai. Geostrateģiski eh, raugoties, Moldova atkal atgriezīsies Eiropā. Nu, Moldovas pilsoņiem tur vienmēr ir bijusi vieta. Moldovas republikas pilsoņi noteikti būs ieguvēji patocieties asociācijas nolīgumam. Dāmas un kungi, Moldova Moldovas republikas pilsoņiem ir nepieciešams visu mūsu un Eiropas Savienības atbalsts. Paldies! Pasiamo alla proposta di risoluzione sul... Paldies! Nākamais rezolūcijas priekšlikums par miera procesu Ziemeļīrijā. Vai Andersons kundze ir atnākusi? Nē, viņa jau ir devusies prom. Kafirājat kungs, lūdzu, paldies. Es balsoju par šo rezolūciju, par uh, miera procesu Ziemeļīrijā. Es gribēju izmantot šo iespēju, lai pateiktos Eiropas parlamenta deputātiem par rezolūcijas pieņemšanu ar tik pārliecinošu balsu uh, vairākumu. Es nāku no dienvidu reģiona Ziemeļīrijā un mani vēlētāji zina, ko nozīmēja valsts sadalīšana, uh, Uh, un pēdējās uh, paaudzes uh, ir pieredzējušas konflikta uh, rūktās sekas un uh, Mums ir arī daudz grūtību tieši šobrīd, eh, joprojām ir eh, divi nodokļu režīmi, divas veselības aprūpas sistēmas, divas dažādas valūtas. Es lūgtu eh, parlamenta un ES atbalstu, lai mēs varētu uzkurbulēt Ziemeļīrijas ekonomiku un lai varētu turpināt šo jau tā tik ļoti veiksmīgo mieru procesu. Paldies! Boilan kungs lūdzu. You, um... Bojāns kundze, paldies priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties parlamentam par uh, rezolūcijai izrādīto atbalstu. Es balsoju pār, balsoju par uh, Ziemeļīrijas miera procesu un izrādītais atbalsts ir uh, tāds kā pretmets uh, tām bažām, kas ir paustas starptautiskajā arēnā. Mēs varam turpināt miera procesu. Es strādāju nodarbinātības komitejā un bija patiešām ļoti gandarīti redzēt, ka rezolūcijā ir norādīts, ka ir nepieciešama turmāka ekonomiskā un sociāla attīstība, lai varētu uh, piedāvāt tādu spēcīgu garantu miera procesa patiesai iedzīvināšanai. Jāsaka, ka uh, diemžēl paši nabadzīgākie um, pilsoņi, uh, gan tie, kas uh, ir nacionālisti, gan tie, kas atbalsta īrijas atkal apvienošanos, uh, cieš no taupības režīma uh, un arī tiek samazināti aizdevumi un arī sociālie pabalsti. Es ceru, ka šī situācija arī tiks atrisināta. Paldies! Paldies, Hanan kungs, lūdzu, paldies, priekšsēdētāji! Pirms dažām nedēļām uh, priekšsēdētājs Martins Šulcs teica, ka Ziemeļīrijas miera process ir izcils uh, eh, ES sasniegums. Nu labi, var jau sun sev asti celt, bet es domāju, ka neviens nevēlētos atgriezties pie vardarbības, kas sākās aptuveni pirms vesels paaudzes. Un jāsaka, ka es esmu Uh, nu, ka tur ir gan katoļi, gan skotu presbiterāņi, un mēs esam radījuši tādu sistēmu, kur uh, visu laiku kāda partija ir pie varas, un Jāsaka, ka IKP Ziemeļīrijā ir 71% salīdzinājumā ar tiem līdzekļiem, kas tika izmantoti PSRS augstā kara laikā. Un es domāju, pirms mēs varam turpināt eh, demokratizācijas procesu, uh, mums tas viss ir jāapzinās, jāapzinās šīs kļūmes, un mēs to joprojām nevaram saukt par pilnīgi demokrātisku valsts Sogoru kungs lūdzu. Jā, liels paldies priekšēdētāji. Miera process Ziemeļīrijā. Ir tāds kā piemērs, un tas ir svarīgi iesaistēm pusēm turpināt konstruktīvu rīcību, bet vienošanās par mieru pati par sevi ir eh, kā paraugs arī citām sabiedrībām. Eiropai vajadzētu tikt iesaistē miera procesā, bet eh, arī konfliktu prevencija ir ļoti būtiska. Eiropas Savienības dalību valstīm, bet, piemēram, Rietumbalkānu valstīm, tur ir arī vesela virkne problēma, kas ir eh, saistīta ar konfliktiem starp dažādām grupām. Mēs esam atbildīgi par to visu. Mums ir būtiska nozīme, lai veidotu uh, stabilu, drošu sabiedrību Ziemeļīrijā, un rezultāti parāda, kā Eiropas Savienība vajadzētu turpināt uzraudzīt konfliktus, pāraudzīt tos eh, pierobežās, bet arī, arī darība valstīs pašās, un tai vajadzētu spēlēt aktīvu lomu, lai atrisinātu šos konfliktus. Paldies. Ieturkais kungam vārds. Jā, paldies. Priekšēdātājiem balsojumu skaidrojumu es vēlos izmantot, eh, lai pateiktu, ka Tautas partijas Spānijas delegācija balsoja pret šo rezolūcijas priekšlikumu dažādiem eslu dēļ. Mēs domājam, ka tur kaut kas trūkst. Upuri netiek, terorismu upuri netiek pieminēti, un mūsu grozījums arī tika noraidīts. Lai izvairītos no nesodāmības Šis mm, aspekts mums bija svarīgs, un tas bija iemesls, kādēļ mēs balsojām pret šo rezolūciju. Vakar, vakarā tika izteikti komentāri, un Ziemeļīriju salīdzināja ar Basku zemi. Ziemeļīrijā ir notikusi bruņota cīņa starp divām sabiedrības daļām. Basku zemē ir eh, tikai bruņots konflikts. ETA teroristi ir eh, nogalinājuši simtiem nevainīgu upuru un uh, šīs terorisma grupas ir arvien vēl aktīvas. Viņi nevēlas atdot ieročus, vairāk nekā 300 slepkavības nav tikušas atklātas, un uh, tam vajadzētu reizi pa visām reizēm izzust. Mr. Kelly, you have the floor. Kelly, kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā mani kolēģi, uh, Makārtīs un Boilana. Es eh, patiešām ar prieku vērtēju šīs dienas balsojuma iznākumu un vakardien arī klausījos debatēs, un es, eh, protams, pašsaprotam atbalstīšu šo rezolūciju. Es patiešām augstu vērtēju to, ka Eiropas parlaments un es kopumā atbalsta miera procesu Ziemeļīrijā. Es vēlētos arī uzteikt panāktos uh, panākto progresu. Es ceru, ka tas uh, turpināsies un uh, nākotnē situācija uzlabosies. Ja mēs runājam par mutisko grozījumu, es saprotu kolēģu apsvērumus uh, to iesniegt, bet mēs jau no paša sākuma teicām, ka mēs nepieņemsim tāda veida reformas, jo tas ir pašas Ziemeļīrijas ziņā. Varbūt, ka arī uh, citas vietas pasaulē, kur joprojām ir neatrastām konflikti, varētu no nu, mums iedvesmoties. Paldies! Nārta kungs, lūdzu. Gracias, senor presidente. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Esmu Basks un manam mans tēvs arī strādāja Basku zemē, viņu apdraudēja ar nāvi, jo viņš teroristiem nemaksāja naudu, ko tie no viņa vēlējās šantāžu ceļā izspiest. Kaut arī dzīvoju terorisma situācijā, es uzskatu, ka miera procesam ir jāvajadzēja būt kā piemēram citiem. Šis rezolūcijas priekšlikums eh, tika īstenos nedemokrātiskā veidā. Mutiskais priekšlikums Jā, kolēģi māsa tik šajā konfliktā nogalināta, un eh, tas ir dīvaini, ka šis priekšlikums tika pieņemts. Mēs nevaram akceptēt to, ka netika pieminēt upuri. Mēs eh, tādā pašā veidā vajadzētu pieminēt gan upurus, gan eh, teroristus, un eh, šeit trūkst respekts, tas netiek izrādīt, un to mēs nevaram pieņemt. Basku zemē arī ir bijuši konflikti, un arī tika nogalināti daudz cilvēku. Tālāk mēs varam pāriet pie rezolūcijas priekšlikuma, kur ir runa par Turcijas darbību, kas rada saspīlēm Kipras ekoslovijā ekonomikas zonā. Bokoviča kungam vārds. Es uh, esmu uh, atbalstījis uh, rezolūciju Turcijas iznotā darbība radītās spriedzes Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Šonedēļ mēs noturējām parlamentārās jautās komitejas sēdi un runājām par Turciju. Mēs esam bieži arī dažādās komitejās diskutējuši par Turciju. Tāpat es gribu teikt, ka esmu, es esmu par mieru, par attiecību normalizāciju starp Turciju un Kipras republiku un arī par to, lai uh, attiecības uh, šīs salas normalizētos. Es domāju, ka ilgtermiņa risinājums tiks atrasts un ka tas uzlabos uh, situāciju šajā Eiropas daļā. Arī Irākā, Sīrijā un citās vietās ir problēmas, tādēļ ir nozīmīgi eh, normalizēt šīs eh, attiecības. Paldies. Mr. Hanan, you have the floor. You have many speeches today. Hanan, kungs, jums tagad vārds. Jūs šodien eh, daudz runājat. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Agrīnajos 90. gados abas Kipras puses bija gatavs vienoties. Tā tad vajadzēja būt miera procesam. Uh, uh, Kipras turki bija eh, gatavi atteikties no savām privilēģijām un dzīvot mierā. Un 90. gados uh, pēc tam Eiropas Savienība atzina tikai vienu salas pusi, līdz ar to nekavējoties otra puse zaudēja kādu stimulu vest turpmākas sarunas. Uh, un uh, miera procesa iespējas tika izlaistas no rokām. Īstenībā tā bija Eiropas Savienība, kas šeit ir vainojama, nevis Turcija. Viena no divām kopienām balsoja par ES miera plānu, tā joprojām cieši tiek sodīta, otra puse uh, tika apbalvota. Un mēs šeit runājam ne tikai par uh, netaisnību, kas nodarīta uh, Kipras turkiem, bet arī visai Turcijai kopā. Viņi arī ir mūsu draugi un sabiedrotie, ir NATO dalība valsts, un tad mums mums ir jādomā vienu dienu, kas mums palīdzēs cīnīties pret džihadistiem, kad vairs nebūs šī svarīgā sabiedrotā. Paldies! Zahardilkungam vārds. Paldies priekšādātē. Vēlos teikt, ka es nožēloju šodienas uh, Eiropas uh, parlamenta pieejušai ziņojumam, tas ir vienpusīgs, nav līdzsvarots, un tas nesniegs pozitīvu ieguldījumu, lai atrisinātu šo ārkārtīgi jūtīgo jautājumu. Vai jau vairāk es gribēju teikt, ka situācija Turcijā, jā, tas uh, apstādina jebkādu iespēju turpināt divpusējas sarunas. Tādēļ priekšlēk, kungs, es gribētu redzēt, ka Eiropas konservatīvu reformistu savienība uzskata, ka Turcijas eh, partija, AKP partija ir eh, arī, mums ar viņiem arī jānu. Es neatbalstu šo atbalstu, tādēļ es balsoju pret to. Jā, paldies. Mēs tagad Turpinām balsojumu skaidrojumu par rezolūcijas priekšlikumu par humanitāru situāciju Dienvidsudāna Hanankuma vārds. Priekšsēdētāji kungs, eh, pasaulē rodas aizvien vairāk jaunu valsti, eh, valstu multinacionālām impērijām. Tas nāk tikai par labu un jāsaka, Eh, ka eh, šī attīstība īstenībā dodas pretējā virzienā, vara tiek centralizēta, lēmumus eh, atkal citās pasaules daļās pieņem aizvien mazāka saujiņa elites. Varbūt tas varētu būt saistāms ar faktu, ka mēs dzīvojam vienīgajā kontinentā pasaulē, kur nav nekādas ekonomiskās izaugsmes. Uh, Jebkurš cits kontinents jau ir atguvies eh, no krīzes, bet jāsaka, ka mēs eh, piedzīvojam jau trešo recesiju sešu gadu laikā, it sevišķi Eirozonā. Kādēļ? Tādēļ, ka esam atņēmuši aizvien vairāk varas suverenitātes cilvēkiem, sakoncentrējuši to Briseles elites rokās, un mēs esam vienīgie, kas te klumburē nopakaļ. Paldies! La parola all'onorevole. Vārds Džufrīdas eh, kungam uz Džufrīdas kundzei. Jā, liels paldies! Vēlos eh, paskaidrot, kādēļ balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu. Vakar mums bija debates, eh, un to laikā tika teikts, ka situācija Dienvidsudānā arvien vēl ir ļoti saspringta. Cīņas nav beigušās, un žurnālisti vērtē kā apmēram 5 miljonu cilvēku iespējams ir saņemti kā ķīlnieki. Un eh, tagad sāksies arī lietus periods, un daudzi tūkstoši bēgļu, kas ir Sudānā un kas ir aizbraukuši uz Etiopiju. Un tā patiešām ir eh, īsta humāna katastrofa ir uh, apvienoto nāciju palīdzības programma pārtikas uh, produktu atbalstām un arī atbalstām, kas tiek sniegta no ANO puses, mums ar vienu vairāk jāpievērš uzmanību uz šo humāno katastrofu šajā valstī. Lies paldies, tagad vārds Kenģi kungam. Kundzei. signor presidente con eh, questa risoluzione il parlamento. priekšsēdētāja kungs ar šo rezolūciju Eiropas parlaments eh, vērš ļoti eh, skaidru aicinājumu starptautiskai sabiedrībai rast risinājumu konfliktam Dienvidu Sudānā. Pārāk ilgi ir karš šajā reģionā, divi gada desmiti, vairāk nekā divi miljoni bojā gājušo. Tāda ir bilants šī, šajā valstī valda konflikts, taču tauta vēl cer. Mēs nevaram vienlaicīgi skatīties, kā rodas jaunas humanās katastrofas. Bērni vairs nevar iet skolā, mēs nevaram paciest vairs to, ka aizvien vairāk uzbrukumu tiek vērstu pret bēgļiem, sievietēm, bērniem. Tādēļ mēs skaidri pieprasam starptautiskās sabiedrības rīcību, lai visi iesaistītie tiktu aicināta pārtraukt konfliktu, kas skar visu reģionu, arī uh, Sudāns pierobežas valsts tas skar. Civili iedzīvotājus jāatbalsta, visiem jāiesaistās miera sarunās, laika posmā pēc konflikta jāatbalsta valsts atjaunotne nedrīkst turpināt ieroču piegādes uz šo reģionu, jāievēro cilvēktiesības un noslēgumā. Priekšstādātāji kungs mēs vēlamies atbalstīt Dienvidu Sudānas valdību un aicināt parakstīt Kotonu līgumu. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Kelly kungs, jūs esat pēdējais runātājs šodien. Eh, Labrīt! Ceru, ka tikai šodien pēdējais. Es vēlētos uzteikt jūs par to, kā jūs esat novadījis eh, šo sanāksmi. Tāpat man bija gandarījums balsot par ziņojumu. Domāju, ka mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos kā parlamentam, lai uh, atbalstītu uh, Dienvidu Sudānas pilsoņus, kā vien spējam. Pirms trim gadiem radās šī valsts, un ļoti daudzi domāja, uh, ka Dienvidu Sudānas ļaudis varēs baudīt skaistu un gaišu nākotni, bet citi atkal domāja, ka būs grūti sadarboties ar otru valsts daļu. Un tieši tā tas arī notika. Tādēļ mēs vēlamies, lai Dienvidu Sudānas iestādes beidzot Eh, sāk sarunāties ar opozīciju, lai sāk izmantot resursus godprātīgi un lai piedāvā labāku dzīvi savai tautai. Es balsoju par rezolūciju un gribēju pateikties jums priekšstādātā kungs par izcilo sēdes vadīšanas stilu šodien. Paldies, Kēlie kungs! Šīs sanāksmes protokols būs pieejams uz nākamās plenārsēdes sākumu. šodien pieņemtās rezolūcijas, vēlāk būs pieejams arī tīmekļu vietnē, un tagad esam darbu beiguši. Paldies!